Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, sākam sēdi. Šī ir pirmā sanāksme 2015. gadā, un es jūs vēlētos sirsnīgi visus sveikt jaunajā gadā, nodot labu vēlējumus visiem jums tuvajiem, cilvēkiem un arī vēlu veiksmi visos jūsu, visās jūsu iecerēs un vēlu panākums Eiropas Savienībai darba vietu radīšanā, ekonomiskajā izaugsmē, brīvībā, brīvības un drošības uh, garantēšanā. Šis gads ir sācies uh, traģiski um, ir noticis uzbrukums uh, brīvībai, konkrēti vārda brīvībai, un es ceru, ka tas kļūs par elektrošoku un mūsu valstu un valdību vadītāji beidzot sāks ciešāku darba koordināciju un kopīgiem spēkiem centīsies panākt efektīvu darbību. Un es vēlos uh, sirsnīgi sveikt Fabijā Žorskum, Fabiānu Džonsu skundzi, kura sēž man uh, labajā pusē. Viņa uh, pār, ir uh, mūsu komitejas sekretariāta darbiniece, viņai ir liela pieredze šai jomā, viņa, un vēl viņai panākums šai darbā, viņa aizstās Moniku Štraseri, kura tagad strādās Eiropas uh, parlamenta protokola nodaļā un es viņai sirsnīgi pateicos par veikumu Eiropas parlamenta budžeta komitejā. Es vēlētos jūs informēt par koordinātoru pieņemtajiem lēmumiem. Pirmkārt, 14. janvāra sanāksmē mēs iecēlām referentus GOE atzinumam par ITRE komitejas ziņojumu par zaļās izaugsmes iespējām MVU. Delano uh, kungs socialistu un demokrātu grupas vārdā sagatavos atzinumu par uh, zivsaimniecības komiteja ziņojumu zivs saimniecības partnerības nolīgums starp Eiropas Savienību un Maga, Madagaskaras Republiku. Fernandes kungs Eiropas Tautas partijas grupas vārdā gatavos atzinumu par zvejsaimniecības partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Zaļā Raga Kabo Verdes Republiku. Un uh, zaļo grupas uh, pārstāvis gatavos atzinumu par zivsaimniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gvinēju Bisau. Tālāk mēs vienojāmies par to, ka 31. martā notiks seminārs parlamenta telpās un koordinātori uh, apņēmās uh, Mm, šīs uh, saistības un par to, ka parlamentā mums sanāksme seminārs var notikt no rīta līdz pašam vakaram, lai tas būtu interaktīvs un liederīgs. Un es aicināšu koordinātors mani informēt par to, kādas uh, viesus mēs varētu uzaicināt, lai uh, bagātinātu šā semināra norisi. Fernandes kungs, kurš ir uh, referents pār 2015. gada vispārīgo budžetu par trešo iedaļu, ir uh, ierosinājis pamatnostādne šim uh, budžetam, un Deprē kungs uh, ir sagatavojis starp posmu ziņojumu. Budžetu komiteja piedalīsies starp parlamentu nedēļā. Jūs zinat, ka budžeta disciplīnas līguma trešo pantu ir noteikts, ka dalību valstu parlamentu un Eiropas parlaments uh, tiek iesaistīti Eiropas pusgada darbā un koordinācijā. Mūsu komiteja būs atbildīga par konkrēta semināra rīkošanu, kas strādās pie tāda jautājuma, kā nesamaksātie rēķini. Šajā nedēļā notiks tikšanās starp Eiropas parlamentu un uh, dalību valstu parlamentiem 3. un 4. februārī. Es aicinu visus aktīvi piedalīties šajās tikšanās reizēs un uzturēt uh, kontaktus ar um, dalībvalstu parlamentu deputātiem. Es domāju, ka šis ir svarīgs brīdis, lai stiprinātu darba koordināciju starp dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Es arī esmu savu laiku piedalījies kā mm, nacionālais deputāts šajās sanāksmēs un uh, izjūtu vilšanos savulaik par to, ka nebija nekādas koordinācijas, netika izdarīt nekādi secinājumi, un pēc tam atgriezties savā parlamentā ir būtībā tā neērti stāstīt par to, kas šajā nedēļā ir piedzīvots Briselē. Un Es vēlētos tagad jūs informēt par šī rīta lēmumiem, kas pieņemti koordinātoru sanāksmē. Mēs a, nolēmām gatavot atzinumu par Konstitucionālo lietu komitejas a, iniciatīvas ziņojumu par Eiropas Savienības darbības uzlabošanu un par to, kā labāk izmantot Lisabonas līguma piedāvātās iespējas, un es esmu iecelts par atbildīgo šai jautājumā. Tāpat esam apņēmušies sagatavot atzinumu par reģionālās attīstības komitejas eh, ziņojumu par investīcijām uh, ekonomikas izaugsmai un nodarbinātībai un uh, ekonomiskās kohēzijas veicināšana Eiropas Savienībā atbildīgā ir sociālistu un demokrātu grupa par šādu zinuma sagatavošanu. Tālāk par um, makroekonomisko palīdzību Ukrainai mēs nolēmām nesagatavot uh, atzinumu un tāpat arī Libe komitejas ziņojumam par Eiropas prokurora biro izveidu arī nolēmām negatavot atzinumu. Runājot par uh, Junkera kunga piedāvāto projektu koordinātoru sanāksme nolēma, kā budžeta komiteja saglabās vadošo lomu attiecībā uz juridisko pamatu, bet citas komitejas tiks iesaistītas šajā darbā uh, balstoties uz 54. pantu Tātad Ekon, ITRE, TRAN komitejas piedalīsies un droši vien arī citas komitejas šai darbā. Tāpat mēs vēlējāmies eh, izdarīt secinājumus, gūt mācības no tā, kas notika attiecībā uz 2014. gada budžeta procedūru un eh, attiecībā uz Lisabonas līgumā eh, īstenošanu budžeta jomā. Un mēs uzskatām, ka tas ir arī svarīgs punkts, kas jāapspriež 31. marta seminārā. Tālāk par mūsu komitejas delegāciju braucieniem mēs nolēmām par to, kad notiks šie braucieni. Brauciens uz Ukrainu notiks 12 nedēļā no 16. līdz 20. martā. Igaunijā šis brauciens notiks 20. 5. nedēļā 19, 18. 19. jūnijā. Tie ir vienīgie iespējamie datumi. Un brauciens uz Lampedūzu Itālijā, tas notiks 30. nedēļā. Trīs dienu brauciens Uh, ieskaitot uh, transportu. Tad tālāk par ārējo sadarbību. Koordinātori uzskatīja, ka mūsu darba kārtībā būtu jāiekļauj komisijas paziņojums par uh, pasākumiem, ko veic dažādas ārējās iestādes, lai īstenot Eiropas Savienības politiku. Runājot par jaunajiem instrumentiem eh, finansējuma jomā, mēs paudām vēlmi, lai komisija mums sagatavo ziņojumu par šiem jautājumiem. Runājot par deleģētajiem aktiem, mēs uzskatām, kā pastāvīgie referenti un citi referenti ir pietiekami kompetenti, lai uh, sekot tam, kā attīstās situācija attiecībā uz deleģētiem aktiem un nav nepieciešams iecelt citus pastāvīgos referents. Tie bija visi lēmumi, par ko vēl, vēlējos jūs informēt. Un vēl. Tātad es gribēju vēlreiz atgādināt, ka šī parlamentu nedēļa būs 3. un 4. februārī, un tīpaši 3. februārī notiks apaļā galda tikšanās budžeta komitejā. Aicinu tiešām aktīvi piedalīties šajā uh, pasākumā, un šī parlamenta nedēļa notiek Eiropas pusgadu ietvaros. Tālāk kontrolas komiteja, budžeta kontrolas komiteja Greslas kundzes vadībā organizē uzklausīšanu par 2013. gada budžeta izpildi, un šķiet, ka šī sanāks notiks ceturtdien no rīta. un Georgievas kundze arī piedalīsies šai sanāksmē. Un arī revīzijas palātas locekļi piedalīsies šai sanāksmē. Tātad šī uzklausīšana notiks ceturtdien pulksten deviņos zālē ASP 5G3 un mūsu komitejas deputāti arī ir laipni lūgti uz šo sanāksmi, ja es pareizi esmu sapratis, un līdz ar to esmu, tie arī ir visi priekšstādātāji paziņojumi. Mūsu 11. un 15. decembra sanāksmju protokoli neizraisa nekādus iebildumus, un tos var apstiprināt runājot par 2016. gada budžetu, ir uh, īstais brīdis par to runāt, proti par trešo iedaļu. Un es došu vārdu mūsu referentam Fernandes kungam, lai viņš varētu mums pastāstīt par savu skatījumu, par to, kā pieiet uh, šai budžeta procedūrai. Paldies, priekšsēdētāji! um empenho, com envolvimento, e é essa a minha pretensão, de. <coughs> Es esmu uh, ar lielu interesi pievērsies šiem jautājumam, par to ir, uh, ies, ir iesaistītas visas grupas. Mēs vēlamies iesaistīt šai procesā Eiropas Savienības pilsoņus. Ir jāparāda Eiropas Savienības pilsoņiem, cik svarīgs Eiropas Savienības budžets ir arī viņiem un budžets uh, ietver aptuveni 1% no IKP un dod ļoti lielu pievienoto vērtību. Un par to mums debatēs ir jārunā, tas ir jāuzsver, cik būtisks ir Eiropas budžets arī Eiropas Savienības pilsoņiem vēlētājiem. 2016. gada budžetā mums ir jābūt uh, ticamiem, jābūt uh, stingriem un uh, jāraugās uz to, lai tas tie lēmumi, ko nu, pieņem Eiropas parlaments, padome un komisija, tiek tiešām īstenot. Ir jābūt skaidriem mērķiem un kā jau es teicu, lēmumi ir jāpild. Runājot par daudzgadu finanšu schēmu attiecībā uz mērķiem, it īpaši uz stratēģiju 2020, šeit nepieciešama labāka koordinācija un mums ir stingri jāievēro budžets un jānodrošina arī pievienotā vērtība, ko var dot uh, budžets īstenojot uh, stratēģijas 2020 mērķus. Kopā ar padomi un komisiju šis lēmums ir pieņemts un tas tagad jāpild. Tālāk par prioritātēm. Mums ir jādod skaidrs vēstījums Eiropas Savienības pilsoņiem, jārunā saprotamā valodā un, manuprāt, ir trīs galvenās prioritātes – Mums jānodrošina darba vietu radīšana, jāatbalsta uzņē, uzņēmēji un jāatbalsta ekonomikas attīstība. Un mums jārūpējas arī par to, lai tiktu īstenota jauna pieeja profesionālai apmācībai un jāsniedz atbalsts maziem vidējiem uzņēmumiem. Priekšstādētājs atzīst to par ļoti labu priekšlikumu. Runājot par uzņēmējiem, ir nepieciešama zi, zinātne un attīstība, ir jāuzlabo kvalifikācija uh, darba ņēmējiem bet ir jādara uzņē, jārada uzņēmē darbībai labvēlīga vide, tīpaši domājot par MVU. Tāpat mums ir jārosina jaunieši kļūt par uzņēmējiem. Šeit ir uh, virknē atbilstošu programmu un mums ir arī kritiski jāizvērtē pilotu projektu īstenošanu nodēt nodarbinātības jomā. Ir e, iniciatīva, kas paredzēta jauniešiem, bet ir e, mazāk e, iniciatīva attiecībā uz mobilitātes veicināšanu darbiniekiem, kas ir vecāki par 30 gadiem. Ir paradoks, ir ļoti daudz neaizpildītu darba vietu un tai pašā laikā citās valstīs ir augsts bezdarba līmenis, un tādēļ mums ir Eh, jādod skaidrs signāls, jārosina pilsoņu mobilitāte. Tāpat ir jādomā par solidaritāti gan iekšējo, gan ārējo. Eh, runājot par sociālo un teritoriālo eh, ko, kohēziju un ir arī jācīnās pret nabadzību ārpus Eiropas Savienības, jā. Ja jāstrādā ar bēgļu jautājumiem. E, mums ir es centīšos um, būt lakonisks un ir arī svarīgi domāt par drošības jautājumiem Eiropā. Mēs esam uh, līderi daudzās jomās. Mēs Eiropā dzīvo 7% pasaules iedzīvotāji, bet mūsu ekonomiskais potenciāls ir daudz lielāks. Mums ir jāaizstāv mūsu uh, vērtības, uh, iecietība, demokrātija. Un arī par to mums ir jādomā sastādot uh, Eiropas Savienības budžetu. Ziņojuma projekts uh, tiks prezentēts 5. februārī. Grozījums varēs iesniegt līdz 11. februārim un balsojums komitejā notiks 26. februārī un plenārsēdē martā. Ir skaidrs, kā es vispirms pastāstīju par saviem uh, ieteikumiem, un es ceru, ka visi kolēģi un visas grupas aktīvi piedalīsies šajā darbā, un es uh, esmu gatavs uzklausīt visus jūs priekšlikumus, uh, ņemt vērā jūsu bāžas un uh, Mums ir jādomā par galvenajām prioritātēm, par galvenajiem vēstījumiem, kas jāiekļauj šai ziņojumā attiecībā uz 2016. gada budžetu. Paldies uh, referentam par uh, šo prezentāciju. Proti par to, kas būs raksturīgi budžeta projektam 2016. gadam. Tagad uzsāksim viedokļu apmaiņu par šīm vadlīnijām. Protams, ir jāņem vērā arī Junker plāns šajā 2016. gada budžeta projektā, kas varētu būt kā svira izaugsmēji, nodarbinātībai un tā tālāk. Tātad viedokļu apmaiņa, kas vēlas izteikties? Jā, jā, kungs. Jā, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu ēnu referents sociāldemokrāta grupas vārdā. Kopumā mēs piekrītam Fernandes kungam, viņa minētie punkti ir tādi, ko mēs varētu atbalstīt, kas objektīvi ir nepieciešami, bet ir varbūt jāsaliek citādi akcenti bet es uh, piekrītu arī jūs teiktiem, ka ir vairāk jāveicina mobilitāte. Jautājums, bet kā, kādi varētu būt šie stimuli? Kā sociāldemokrāts es varētu teikt, uh, mobilitāte ir tad, ja ir brīvība izmantot uh, vienotā tirgus piedāvājums, ja man tas interesē, izmēģināt savus spēkus citur, vai, teiksim, ja sociālā situācija manā uh, valstī nav apmierinoša, un varbūt tas ir tāds, uh, uh, protams, um, ja ir sociālā bezizēja, tad risinājums varētu uh, būt izmantot šo brīvību. Tas it kā varētu būt risinājums bezdarba jautājumiem. Un uh, pastāv nevienlīdzība ekonomiskā attīstībā starp dalību valstīm. Ir dalība valstis, kur ir liels pieprasījums pēc darba spēka, un citas valstis, kur ir augsts bezdarba līmenis. Un uh, Uh, cit, dažreiz mobilitāte ir kā pēdējais risinājums, jo tiešām nav citu iespēju, bet nevar uh, arī piespiest cilvēkus uh, pārcelties uz dzīvi citur. Un es domāju, ka budžetā varbūt šeit nav tik uh, lielas atšķirības, bet atšķirības ir tas, kā mēs saliekam akcentus arī domājot par jauniešu nodarbinātības veicināšanu, par investīciju veicināšanu. Es domāju, ka šeit nav nekāda liela domstarpība par šiem jautājumiem, jau mēs te uh, diskutējam ilgi, jau es sešus gadus šajā komitejā strādāju, un mēs runājam par šīm prioritātēm, un mums vajadzētu arī izšķirīgi aizstāvēt mūsu prioritātes sarunās ar padomi, un es aicinātu izmantot šo parlamentu nedēļu, lai informētu arī dalību valstis par šo situāciju, par runājot par to, ka ir jāpalielina finansējums pētniecībai un nodarbinātības veicināšanai. Un ir jānorāda arī padomēji uz tās uh, pašas pretrunām. Paldies. Merci, monsieur Kolmel. Paldies, Kolmel kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka viss Fernandes kunga teiktais atbilst patiesībai. Un es domāju, ka mums, mūsu komitejā vajadzētu noskaidrot, kādas ir galvenās problēmas. Es, protams, ir šie politiskie mērķi, praktiskie aspekti, un šajā jautājumā ir liela vienprātība starp politiskajām grupām, ka ir jācīnās pret jauniešu bezdarbu, jāuzlabo izglītības, apmācības līmenis, par to visi viensprātis. prātis bet eh, runājot par budžetu, ir galvenais jautājums, kā to visu nodrošināt, jo visi šie mērķi ir jāfinansē, citādi tie būs tikai eh, ilūzijas. Un varbūt, ka mēs ne visu varam atļauties. Un mums ir jādomā gan par lielām, gan um, mazām lietām. Mums ir nepieciešams um, bezdeficīta budžets, tas it kā tā ir uz papīra, bet, ja papēta tuvāk, izrādās, ka tomēr ir uh, lieli robi šai budžetā, un mums vajadzētu pieiet š, arī jārisina problēma par nesamaksātajiem rēķiniem un jānoskaidro, cik lielam ir jābūt Eiropas Savienības budžetam Mēs visi esam arī pārliecinājušies par to budžeta procedūrā, ka eh, šo Eh, budžeta apjomu nosaka lielā mērā dalību valstis ar starpniec, komisijas starpniecību un runājot par 2016. gada budžetu ir jāvienojas par dalību valstīm, lai radītu pozitīvu iespaidu par visām Eiropas Savienības institūcijām. Mums um, arī jāsaskaras ar uh, kritiku pret Eiropas Savienības. Es domāju, ka mēs daudz ko varētu panākt Eiropas Savienības labā, ja mēs jau saulaicīgi panāktu vienošanos uh, un uh, vienprātīgi varētu uzsākt sarunas, un tas varētu uzlabot arī situāciju Eiropas Savienībā. Paldies, Mankskum. Ďakujem, pán predseda. Rovnako podporujem názory pána spravodajcu a ďalších kolegov. Jā, es arī vēlētos atbalstīt referentu un uh, citus kolēģus. Es sapratu, ka mūsu galvenais mērķis un galvenā prioritāte ir tāda, ka ir jānodrošina visu stratēģisko mērķu atbilstošs finansējums. Un tādēļ mums ir arī pie tā uh, jāstrādā. Mēs vēl varam noteikti atceramies, kādas problēmas mums bija, uh, kad mēs nevarējām nodrošināt prioritāšu finansējumu no dalību valstu budžetiem. Un tādēļ mums ir jāstrādā kopā uh, uh, ar par, dalību valstu parlamentiem pie šī, veidojot tādu kā partnerību, domājot par stratēģiju 2020, jāno drošina sadarbības starp uh, Eiropas Savienības budžetu un nacionāliem budžetiem, un uh, šādi varētu arī veicināt uh, dalību valstu budžeta deficīta samazinājumu. Paldies. Si, paldies, Tānā kungs. Jā, paldies priekšsētājs. Protams, arī piekrītu eh, referenta piedāvātajiem darbības virzieniem. Es domāju, ka par to daudz diskusiju nebūs, bet galvenais jautājums, kas paliek neatbildēts, protams, ir par līdzekļiem. Kā mēs eh, radīsim līdzekļus, lai izpildītu eh, šos mērķus? Un kā gan mēs to varam sasniegt ar līdzekļiem, kas šobrīd ir mūsu rīcībā? Mums ir jāsaprot, ka šobrīd ir um, pārmaiņu laiks, un mums ir nepieciešami līdzekļi, lai īstenot šīs pārmaiņas. Tas ir jautājums, uz kur jārod atbildi. Tātad jautājums, kas paliek neatbildēts, ir par resursiem. Ar kādiem resursiem mēs varēsim sasniegt šos mērķus, kas, protams, eh, mums ir kopīgi? Vai mēs varētu rast jaunus resursus, vai mēs varētu uh, domāt par lielāku fleksibilitāti? Uh, un es domāju, ka debats galvenokārt būs par šiem jautājumiem. Par līdzekļiem, par dalībvalstu līdzdalību, par jauniem resursiem, par fleksibilitāti. Es domāju, ka ir jāuzsāk šīs debatas, jo pēc būtības un runājot par galvenajām vadlīnijām, es domāju, mums nebūs nekādu grūtību vienoties, bet par līdzekļiem gan mums būs jāpacīnās. Paldies, Dirjāts kundze. Es piekrītu pārējo runātāju teiktajiem. Es tik tiešām uzskatu, ka mums ir jādomā par tādām valstīm kā īrija, kas ir cietušas no taupības pasākumiem un eh, šobrīd joprojām milzīgas izmaksas gūstas uz iedzīvotājiem. Es tik tiešām ceru, ka nebūs vairāk taupības pasākumu, jo īpaši attiecībā uz um, zvejas eh, industrija, kas jau šobrīd ir atstājusi negatīvas ieteikums uz vietējiem. Un es ar lielu uzmanību sakot detalizētākām uh, debatēm par to, kā Junker investīcija plāns ietekmēs 2016. gada budžetu, jo es domāju, ka tie abi ir savstarpēji saistīti. Paldies! Paldies, Rīkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu referentu Fernandes teiktajam un arī tiem viedokļiem, kas izskanēja no kolēģa puses. Es domāju, ka viens no svarīgākajiem ir uh, vienoties par konsensus un nenonākt tādā situācijā kā uh, pagājušā gadā, kad mēs uh, vedām sarunas par budžeta projektu. Tātad mums ir eh, jā, jāveic vairāk sarunas ar dalībvalstu pārstāvjiem arī padomē. Mums ir jāpaturprātā arī Junkera investīcija plāns, jo šis investīcija plāns, eh, tā īstenošana tiks uzsākt 2016. 16. gadā, un es domāju, ka mums ir jāsadarbojas visās šajās sarunās, eh, arī runājot par 2016. gadu budžetu. Paldies! Paldies, eh, Tarunkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es pilnībā piekrītu tam, ko izklāstīja Fernandes kungs kā pamat mūsu turpmākajiem darbām pie 2016. gada budžeta. Es vēlētos vien papildināt uh, sakot, ka 2015. gadā ir paredzēta klimata pārmaiņu konference Parīzē, kurā iespējams tiks e, pieņemt lēmumi, kas, es ceru, atstās arī pozitīvu ietekmi uz mūsu nākamā gada budžetu. Un varbūt arī strādājot pie šī 2016. gada budžeta projekta, mums būtu jāparaugās uz situāciju Eiropas e, enerģētikas savienībā ņemot vērā to, ka naftas cenas šobrīd ir pievilcīgas, un mēs arī saņemam signālus no Krievijas valdības eh, par eh, gāzi, eh, par pārorientēšanos šajā jomā. Tātad mēs varētu papētīt šos virzienus kā pozitīvas tendences, kas varētu palīdzēt 2016. gadu budžetu gatavošanā. Paldies! Paldies par šo sākotnējo viedokļu apmaiņu. Tātad, referent kungs, jūs mūs informēsiet par savu darbu turpmāko gaitu. Jā, tiesa. Diskusijas par budžetu, kas notiek pēc vēlēšanām maijā, bija diezgan ierobežots, jo mēs uh, uzreiz iegājām uh, gala fāzē. Un jāsaka, ka mūsu ka mūsu pašu interpretācijā par budžetu projektu mēs nevarējām um, ierakstīt visu to, ko bijām apņēmušies varbūt priekšvēlēšana kampaņas laikā. Imigrācija, protams, arī ir uh, jautājums, kas jārisina, bet, uh, bet Frontex līdzekļi ir ierobežoti. Un mēs uh, atstājam novārtā Grieķiju un Itāliju, kurām ir jātiek pašām galā. Iespējams, ka debatēs, kuras uzsāksim tagad, mēs varētu runāt par šiem jautājumiem, arī jauniešu nodarbinātību. Mēs redzējām, ka valstu un valdību vadītāji, viņiem bieži vien ir uh, tāda kā dubult vīzija. Viņi kā paziņo par pasākumiem, bet neparādz līdzekļus, lai īstenot šos pasākumus. Un kas attiecas uz jauniešu nodarbinātību, mums noteikti ir vajadzīgi konkrētāki pasākumi. Vienkāršot, atvieglot mobilitāti eh, tiem, kas šobrīd mācās, kas uh, mācās un vienlaikus strādā, lai viņi varētu būt mobilāki visā Eiropas Savienības teritorijā. Tātad, referentkungs, varbūt te mēs varētu nākt klajā ar priekšlikumiem. Tālāk, kas attiec uz maksājumiem, vēlos uzstāt uz Eiropas starpparlamentāro nedēļu. Te būs eh, dažādu Eiropas Savienības valstu parlamentu pārstāvi. Vajadzētu mēģināt nodot vēstījumu un pateikt, ka tad, kad tiek balsots par šiem tie nacionālajiem finanšu uh, plāniem, bieži vien netiek padomāts par nesamaksātajiem rēķiniem. Mums noteikti būs iespēja atgriezties pie šiem jautājumiem. Es domāju, pagaidām uh, tātad varbūt mēs varam noslēgt šīs diskusijas. Lūdzu, referent kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es pateicos kolēģiem par uh, viņu komentāru. Consenso, é evidente lai veicinātu nodarbinātību, protams, ir jāveic atbilstoši pasākumi tirgus nostiprināšanai. Jautājums arī par uh, klimata pārmaiņu apkarošanu un uh, jaunu darba vietu radīšanu. Ja Tāpat ir skaidrs, ka jāstiprina enerģētikas savienība un uh, mums ir jāveido vienotais tirgus tālāk, jāstiprina, lai veidot un jāizmanto arī sinerģijas starp Eiropas Savienības un dalību valstu budžetiem. Un vēl pāris vārdi par Junkera plānu. Es uh, to nepieminēju un nevar uzskatīt Junkera plānu par aizstājēju Eiropas Savienības budžetam. Mēs nevaram pieļaut to, ka tiek eh, samazināts finansējums noteiktos kategorijās, tādēļ, ka ir kaut kas pa paredzēts Junker plānā. Nē, Junker plāns ir kā papildinājums Eiropas Savienības budžetam. Tas man ir arī pilnīgi skaidrs, kā nepieciešamais finansējums mērķu sasniegšanai ne, ir jānodrošina. Es pieminēju stingru budžeta uh, disciplīnu un mūsu ticamību. Mums ir jāizvirza mērķi un tie arī jāsasniedz. Un tam ir nepieciešams finansējums, kas ir jānodrošina. Un parlamentam ir arī jāspēlē galvenā loma nodrošinot izvirzīto mērķu sasniegšanu. Un es arī vēlreiz pateicos kolēģiem par viņu ierosinājumiem. Es uh, tos iekļaušu savā ziņojumā un es, protams, nerakstīšu ne romānu, ne tādu kā telefonu grāmatu, centīšos izteikties pēc iespējas lakoniski, bet eh, rakstīšu tā ziņojumu, kas būtu saprotams ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies referentam. Mēs ar nepacietību gaidām 5. februāru, lai iepazītos ar jūsu budžetu uh, eh, projektu ziņojumu. Tagad par nākamajām iedaļām. Referents ir Žerārs Deprē, viņš nav klāt, bet viņu pārstāv kolēģis. Uh, Koordinātors sanāksmē Deprē kungs mums informēja, ka viņš uh, nav paredzējis nākt klajā ar ziņojumu tādu, kā to, ko šobrīd aprakstīja Fernandes kungs, uh, viņš sagatavos vienu darba dokumentu, kurā būs aplēses par pirmajiem izvērtējumiem, pirmajiem projektiem. Viņam jātieks arī ar eh, parlamenta eh, ģenerālsekretāru, jo šis ir eh, svarīgākais, viens no svarīgākajiem jautājumiem, un viņš noteikti mums arī informēs, bet varbūt, ka likungam ir kas piebilstams. Nē, priekšsēdētāji, kā jūs teicāt? Es domāju, ka darba uh, dokumentu projekts ar to jūs tiksiet iepazīstināti februārī nākamajā mūsu komitejas sanāksmē. Un galīgā versija būs jāapstiprina līdz 26. februārim. Bet es aicinātu visus te priekunga vār, kunga vārdā. Uh, uh, tad, tad, uh, aicināt visus uh, referentus, kas ir atbildīgi par uh, citām iedaļām, izteikties. Kas vēlas vēl izteikties? Mankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir svarīgi. Um, pieeja šim jautājumam racionāli, proti, vai mums ir uh, starp institucionāls darbs pie šī jautājuma. Vienmēr ir uh, Eh, rezervs un eh, bieži vien eh, tūkojot dokumentus var, not, var notikt tā, ka daži dokumenti netiek pien, laicīgi pārtulkot, bet visi šie dokumenti ir jātulko. Un bieži vien šis tulkojums mēs to saņemam tad, kad tas vairs nav vajadzīgs. Galu galā tas ir tikai administratīvais sloks. Uh, Un varbūt, ka mums būtu jāpieņem lēmums eh, visu tomēr netūkot, eh, tūkot tikai tad, kad kāds Eiropas Savienības eh, pilsons to pieprasa, tad mēs to varētu attiecīgi veikt vēlāk. Tas ir svarīgi, tāpēc, lai mēs saņemtu visus dokumentus, kas mums ir nepieciešami sanāksmēm. Es domāju, ka mums ir jāracionalizē sistēma. Paldies! pas que ce souhait sera entendu. Plus pers Monsieur Delano? Oui, no. Delano kungs? Jā, eh, es domāju, ka šāda vēlme ir jāuzklausa. Ja mūsu rīcībā nav dokumentu eh, mūsu eh, valodā, mums nevar būt pienākums balsot. Es vēlētos brīdināt par šo jautājumu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo mēs, protams, cenšamies mācīties angļu valodu visi, bet uh, mums ir nepieciešams tulkojums dokumentiem par tik svarīgiem jautājumiem kā šīs. Jā, es uh, atkārtoju vēlreiz, mēs noteikti centīsimies uzklausīt šo prasību. Paldies, priekšsēdētāji! Man būtu pavisam īss komentārs par to, kas nu pat izskanēja. Es pilnīgi saprotu kolēģi teikto. Jā, protams, ka es piekrītu. Taču man ir jautājums, kas izlem par izlemt to, vai dokuments ir svarīgs vai nē, jo varbūt jums viens dokuments liksies svarīgs un man tas neliks, neliksies svarīgs. Un var, varbūt arī otrādi. Tātad šī situācija nav nemaz tik vienkārša. Kurš pieņems lēmumu? Kurš izšķirs? Es nezinu, vai kolēģis var atbildēt šo jautājumu. Mankas kungs, vai es vēlētos atbildēt? Es domāju, ka tas eh, sakāms, e, es piekrītu kolēģi teiktajam Bieži vien ir tā, ka mums ir 700 uh, uh grozījumu un 600 no tiem netiek pieņemti un divus mēnešus vēlāk tie visi ir iztūkoti, lai gan tie nevienam vairs nav vajadzīgi un nav iespējas iztūkot dokumentus, kas ir svarīgāk, kas ir nepieciešams šobrīd. un varbūt mēs tomēr varētu samazināt administratīvo slogu. Un es piekrītu jums, ka tas nebūs tik viegli, to nebūs viegli izlemt et, et veillez à. Nu, tātad centieties rakstīt un teikt tikai to, kas ir svarīgi. Līdz ar to man ir jāatturas. Jā, to mēs e, noteikti nodosim tālāk Duprēkungam. Un tagad varat pievērsties astotajam punktam darba kārtībā. jo kas attiec uz uh, uh, budžetu, grozīto budžetu projektu, par to mēs runāsim pēcpusdienā kopā ar Georgievs kundzu un Kātainen kungu, kas mūs iepazīstinās arī ar Junker plānu. Tagad uzklausīsim Grēzlas kundzi, kas ir referenti ļoti svarīgā jautājumā Savienības vispārējiem budžetam piemērojamie finanšu noteikumi. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies. Mēs šobrīd vēl tikai šķirojām grozījumus, vēl iztokoti nav, ir 76 grozījumi, vairumu esmu iesniegusi pati ir uh, korekcijas, uh, jauni formulējumi piedāvāti un kas tad, uh, par ko šeit ir runa šajos 76 grozīmos. Mēs esam papildinājuši tiesisko pamatu, tātad 325. pants Eiropas Savienība. Tālāk ir arī jauns apsvērums, kur ir trīs iespējamie scenāriji un padarīt tādu lietošanai draudzīgāku šo pieju. Un mēs Uh, arī pieskaitām pie nevalstiskās organizācijas starptautiskajām organizācijām. Un uh, pēc ieteikumiem, bet tā, manuprāt, nav laba ideja. Tālāk par trasta fondiem šobrīd ir liels uh, krāpšanas skandāls Ganā un uh, ziedot divi no trim ziedotājiem ir informēti bijuši par šo krāpšanu. Tālāk grozījumi par gada pārskatiem par Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu Mēs eh, zinām, ka komisija šādu ziņojumu sagatavo, bet citas institūcijas nesagatavo. Un eh, tagad tas attieksies uz padomi un parlamentu, tālāk par iekšējiem, eh, par iekšējo auditori un par to, ka parlamentam ir jānodrošina pieeja šiem ziņojumiem, bet tagad tas ir iekļauts budžeta apstiprināšanas procedūrā, ir horizontāla prasība līgums slēdzējiem ņemt vērā vides un sociālās prasības ko eh, izvirzījis līguma piešķīrējs un grozījumos mēs cenšamies nodrošināt uh, to, ka jaunā publiskā iepirkuma direktīva attiecas arī uz Eiropas Savienības institūcijām. Mēs nevaram prasīt to tikai no pašvaldībām un neatiecināt pašu sevi, un to mēs esam iekļāvuši kā obligātu prasību līgumslēdzēju iestādēm. Mēs bieži vien dzirdam, ka ir tāds viedoklis, ka Eiropas Savienības uh, iestādes to neaticina uz sevi un tagad šīs prasības ir iekļauts attiecībā uz uh, publiskā iepirkuma direktīvu. Uh, Diemžēl daudz kas ir palicis tādā vispārējā līmenī un ir nepieciešamas vēl papildu sarunas, slēdzot līgumu, kur var izvirzīt stingrāks prasības. Bet šāda pieeja varētu būt problemātiska un ļoti svarīgi ir nodrošināt caurskatāmību publiskajā iepirkumā un man ir grūti saprast, ka šeit varētu paredzēt kaut kādas atkāpes, un tādēļ finanšu regulas tekstā es gribu nodrošināt to, ka šīs prasības obligāti attiec arī uz Eiropas Savienības institūcijām. Tāpat ir runājot par eh, datu bāzi, par melno sarakstu, kurā tiek iekļaut noteikti uzņēmumi, kuri ir īstenojuši krāpšanu attiecībā uz Eiropas Savienības līdzekļiem. Mani nedaudz satrauc tas, kā šo datu bāzi uh, saskaņot ar datu aizsardzības prasībām un nodrošināt vienlaicīgi efektīvu darbību. Šī datu bāze šobrīd atbilstoši nedarbojas, tās darbība ir jāuzlabo. Un vēl ir padome, kura izlēma par to, kas iekļaujam šai datubāzē. Transparency International ir uh, pazī prasījusi nodrošināt šīs padomes neatkarību, ka ir jāizstrādā atbilstoši kritēriji, izraugoties šos padomes locekļus, un ka padom ziņā ir arī jāizlēm, jāatstāj iespēja izlēmt par sodu noteikšanu. Mums arī um, līdz šim uh, nav pietiekācijas par to, kā dalību valstis pārvalda dažādu instrumentu uh, piešķirto finansējumu. Šī situācija būtu jāuzlabo. Tāpat ir arī grozījumi par uh, revīzijas palāts gaskārtējo ziņojumu. Uh, jautājums, kā notiek viedokļu apmaiņas starp uh, revidentu un uh, to, kas tiek revidēts Un vakar es uh, iepazinos ar grafiku par īpašajiem ziņojumiem, kas jāiesniedz revīzijas palātai, un centāmies panākt vienošanos ar komisiju un uh, īpašo ziņojumu sagatavošanas termiņš ir 14 mēneši un komisijai 5 nedēļu laikā jāsniedz atbilde. Tie ir vispārējie noteikumi, bet ir iespējami arī izņēmumi, ja lietas ir sarežģītas un nav iespējams tos izskatīt 14 mēnešu laikā. Tālāk par budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras nosacījumiem. 2012. Uh, gadā daļa groziem tika noraidīti, un tagad tie atkal tie šeit ir iesniegti. Uh, esam saņēmuši garantijas no padomas par šiem jautājumiem. Tāpat esmu iepazinusies ar kolēģi iesniegtiem grozījumiem. Šeit nav nekāda liela problēma. Un es arī nepieciešības gadījumā lūkšu precizējumus kolēģiem. Un es ceru, ka mums izdosies apstiprināt šo dokumentu ar lielu vairākumu, jo 40% komisijas darbinieku vadās no šīs finanšu regulas, un tādēļ ir jāparāda stingri nosacījumi, bet šim dokumentam ir jābūt tādam, kas ir ikdienā izmantojams, kas ir skaidrs un nerada nekādas interpretācijas problēmas, lai, manuprāt, mēs ejam pareizā virzienā priekšsēdētāji, un es vēlētos arī norādīt, ka uh, dažiem grozījumiem uh, man būs nepieciešams iesniegt arī mutiskus grozījumus, jo mūsu sarunās ar komisiju uh, un administrāciju. Mēs vienmēr vēlamies sagatavot tādu tiesību aktu, ko administrācija atbilstoši varētu īstenot. Un Jens Gaiers ir iesniedzis ļoti jauku grozījumu. Es ceru, ka tu piedalīsies trialogā un ka mēs panāksim šo grozījumu pieņemšanu. Šeit ir runa par Alicantes aģentūru, kas nesaņēma naudu no mums, bet Jens Gaiers vēlas to iekļaut šai regulā. Un tā ir šīs pakotnes daļa. Un es domāju, ka sarunvedējiem pie tā būs jāpastrādā. Liels paldies, Greslas kundze! Nu tad jā, izteiksimies par jūsu ziņojumiem un grozījumiem 5. februārī un pēc tam sāksies neformālais trialogs. Centīsimies rast vienošanos par tādu lasījumu, kas varētu būt pieņemams arī padomēji, tāpat kā parlamentam, protams. Vai paradīkums, kas pārstāv šeit eh, komisiju, vēlas kaut ko teikt? Par, paradīkums, vai jums kādu novērojumu varbūt? Pavisam ātri un īsi priekšsādātā paldies, ka devāt man vārdu. Es domāju, ka darbs, kas ir veikts, un redzam arī tas darbs, ko veicis Greslas kundze, ļoti labi atspoguļos grozījumos. Saņēmām tos vakar. Un domāju, ka daudz no šiem grozījumiem ir pilnībā pieņemam arī komisijai. Referents kundze jau izteica piezīmes par to, ka ir vajadzīgs, lai šis teksts būtu tāds pragmatisks, lietojams. Uh, Un daudzos gadījumos šie grozījumi patiešām iet arī tajā pašā virzienā, kā mēs esam cenšies strādāt. Gribēju tikai un vienīgi uzsvērt vienu grozījumu. To arī minēja. Un ar to jāsaka, rodas problēmas ar šo budžeta apstiprinājumu atsevišķās daļās. Bet piekrītam, ka tas attiecas uz valsts un privāto partnerību. Domāju, ka labas ziņas ir tās, ka referenta ir sazinājusies uh, ar mūsu ģenerālu direktoru vietnieku. Tajā brīdī, kad runājam par īpašo ziņojumu publicēšanu saskaņā ar īpašo procedūru, tādā veidā dodot mums piecas nedēļas rēģēt uz tiem. Domāju, ka tas um, ir tāds jautājums, par kuru varēsim vienoties. Un kas attiec uz ziņojuma nosūtīšanu no iekšējā revidenta uh, ārējiem. Nu, arī šeit mēs esam konsultējušies savā starpā un domājam, ka vajadzētu, lai revidentu ziņojums, kas parasti tiek uh, uzskatīts kā tāds, kas tiek piedāvāts tikai vienīgi kolēģijai, uh, tiek nodots uh, saskaņā ar budžeta izpildes procedūru, tā kā tas paredzēts šobrīd. Kas attiec uz visu pārējo, tad šie grozījumi līdz 5. februārim vēl tiks izpētīti sīkāk, sazināsimies ar referenti Nu, protams, arī trialogu gaitā par tiem tiks spriests, cerams, ka mums izdosies panākt vienošanās ar padomi līdz februāra beigām. Paldies! Nākamais runātājs. Negais Kukungs. Priekšsēdētāji, paldies! Domāju, ka ziņojums lieliski sagatavots. Mēs visi vēlamies, lai regulējums būtu daudz skaidrāks un tik nodrošināta informācijas pārskatāmība. Tas pats attiecas arī uz Eiropas mērogu kontraktiem un līgumiem. Par to arī izteicāmies. Kas attiec uz iesniegtajiem grozījumiem, nevēlamies, lai teksts būtu tāds subjektīvs, un te runājam par 60. grozījumu, piemēram, ar kuru tiek piegādātāji no mazākiem tirgiem faktiski izslēgti. Bet mums ir skaidri jāapzinās, par ko runājam. Tīri no biznesa viedokļa skatoties, tas varētu panākt pretēju efektu un nevis palielināt pārskatāmību. Turklāt arī ir zinām sociāla un vidas standarti, tas ir skaidrs, bet tāpat laikam mums jāskaidra un gaiši jāpasaka, kas tie par standartiem. Mm jo citādi mēs varam nonākt pie tādas um, diezgan plašas manevrēšanas ar, šiem, ar šīm idejām un dažādas interpretācijas, kas savukārt negatīvi ietekmētu šo piekļuvi Eiropas līgumiem. Nevēlamies, lai interpretācija būtu atšķirīga. Šī līgumslēdzēja varas iestāde dalība valstī, tā ir viena lieta, un Gajer kungs jau arī runāja par parlamenta lomu, Mēs kā sociāldemokrāti atbalstījām to, uzskatām, ka parlamenta mm, lomēm pilnvarām būtu jāpieaug, būtu jānodrošina daudz plašāka pārskatāmība attiecībā uz visu šo informāciju, un tāpat arī attiecībā uz revīzijas ziņojumiem. Piekrītam referentu šeit, paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, ja neviens cits nevēlas izteikties, tad Greslas kundze jums iespēja šīs debatas noslēgt ar pāris piezīmēm. Paldies, es. Uh par 60. grozījumu esmu daudz uh, diskutējusi par to, ko mēs tur gribam. Uh, un mēs, uh, man ir tieši tāda pati problēma attiecībā uz šo grozīto publiskā iepirkuma direktīvu. Es uh, Uh, mums ir nepieciešama atklāta procedūra. Par to ir runa arī šajā direktīvā. Jautājums, ko mēs darām šeit parlamentā un citur. Un es domāju, ka parlamenta uzdevums ir nodrošināt to, lai būtu brīva piekļuve publiskam iepirkumam visiem un es uh, saprotu, ka nav jēga to uh, svītrot, jo tas tik un tā ir uh, tiesiskajā regulējumā iekļauts un ka tas ietekmēs visus, tā skaitā arī revīzijas palādas darbu, jo tagad ir daudz kas atļauts tāds, kas agrāk bija aizliegts, un nav īsti arī skaidrs, pie kā tas mūs novedīs. Un es diezgan kritiski skatos uz šo grozījumu, jo mums ir jānodrošina atklātība, un šeit tiek ierosināts no tās daļēji atteikties. Un tādēļ ir jāizvērtē, protams, kāda būs ietekme pārskatītājai direktīvai par publisko iepirkumu. Un es arī uh, lūdzu, man ir nepieciešām paskaidrojumi par dažiem grozījumiem un visiem ir jāsaprot, ka šī finanšu regula ir uh, Eiropas Savienībā ļoti svarīgs dokuments. Jā, nu tas šķiet viss šodien. Mm, vajadzēs tad būt vēl arī mutiskai grozījumi, ar kuru var ieviest tādus pēdējos precizējumus, lai kolēģi rūpes tad nomierinātu. Paldies, referents kundze. Nu tad tādā veidā nonākam tālāk pie atzinumu projekta par Eh, Eiropas pusgadu. Tas ir ekonu komitejas ziņojums, viņi gatavo šo ziņojumu par Eiropas pusgadu. Tur ir divi ziņojumi paredzēti parasti viens ir pavasarī, viens rudenī. Un jūs, godātie kolēģi, esat nolēmuši uzticēt man atbildību par šī atzinuma sagatavošanu tā lēma koordinātori. Tā tad īsumā pastāstīšu jums par šo ziņojumu. Uh, man jums jāpastāsta, man liekas, nav jums jāstāsta, kā kārtīgi svarīgi ir paredzēt to, lai publiskie tēriņi, valstu tēriņi atbilst visam tam prasībām, ko esam noteikuši, un lai mēs radītu līdz ar to pilsoņu acīs tādu uzticamu Eiropas Savienības tēlu. Es domāju, turklāt būtu um, labi zināmā mērā arī saskaņot visu šīs makroekonomiskās uh, teorijas un tā tālāk, un to, kādas ir to ietekme uz valstu budžetiem. Protams, ka ir dažādas atšķirības starp dalību valstīm, un Eiropas Savienībai savukārt vajadzētu palīdzēt labāk sistematizēt šo makroekonomisko bāzi. Bez šaubām mums jādara viss, lai um, dalībvalsts rīkotos līdzīgā veidā. Nu, katrā ziņā um, arī šis kopējais ziņojums beigu beigās būs tikai kopsvilkums ar, vi, no visu to dalību balstu uh, teorijām, kas ir Eiropas Savienībā. Dažādās prezentācijās, dažāda interpretācija, un tāpēc mums ir uzmanīgi jāskatās uz to, lai konstatētu, kāds tad ir šis deficīts, kā tas sasaistās ar investīciju apjomu jo tāpat laikā nedrīkst trūkt līdzekļu zinām, zinām darbību veikšanai. Šai atzinumā par mm, aicinu komiteju pievērsties arī demokrātijas deficītam Eiropas pusgadu kontekstā, jo valstu parādu krīzes laikā tika īstenot tādi instrumenti, kas mm, it kā nodrošina finansiālo stabilitāli, bet tāpat laikā šobrīd par tiem nav nekāds parlamentārs kontrols ir jāskatās uz to, lai arī nacionālajie parlamenti iesaistītos šai kontrolē, tāpat kā Eiropas parlaments Eiropas pusgada procedūras ietvaros. Un 13. stabilitātes līguma pāntā tiek runāts par pārvaldību un ar to, ar tā pamatojuma mēs varētu nodrošināt, lūk, arī šādu tikšanos veidošanu starp Nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentiem, un pirmā tikšanās paredzēta 1, no 1 līdz 4 februārim starpparlamentāro tikšanos eh, struktūras ietvarā. Šī budžeta procedūra, protams, attiecīgi tiek piemērot arī Eiropas Savienībai, tiek eh, tas ietver arī maksājumu, tos maksājumus kas, un apjomus, kas tiek piedāvāt Eiropas Savienības rīcībā. Diemžēl starp saistībām un maksājumiem šobrīd ir liela starpība, ir joprojām šie neapmaksātie rēķini. Uh, un komisijai tie jāapmaksā. Izmantoju šo atzinumu arī, lai prasītu saskaņ, eh, diskusijas par daudzgadu finanšu plānu un tā pārskatīšanu. Es turklāt domāju, ka būtu tikai prātīgi, ja daudzgadu finanšu plāns varētu tik noteikts tā, ka tas atbilst un sakrīt ar parlamenta pilnvaru mandātu Ir ārkārtīgi dīvaini, ka parlaments tiek ievēlēts tagad lūk maijā un zināmā mērā to ierobežo iepriekšējā sasaukuma pieņemtais daudzgadu plāns. Jo tas tika pieņemts rudenī, 2013. gada rudenī, pirms parlaments tika ievēlēts no jauna. Es turklāt domāju, ka vajadzīgs arī vajadzīga pārskatīšana attiecībā šo pašreizējo daudzgadu finanšu plānu. Budžeta komitejā daudzi piekrīt tam, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās uz pievienoto vērtību, Eiropas Savienības pievienoto vērtību šai kontekstā. Tāda veida piezīmes izteica arī revīzijas palāta sakot, ka jādod priekšroka nevis tik daudz eh, izdevumiem, bet gan izpildēji tam, kā šie līdzekļi tiek tērēti. Mēs turklāt šeit vēlamies uh, uh, likt priekšā tādu pragmatisku, realistisku skatu uz nākotni, nevis kaut kādu tādu rozā pasaku kādam stāstīt, un ir jādomā pavisam reāli par šiem neapmaksātajiem rēķiniem. Tāpat ir arī dažāda veida izdevuma atspoguļošanas prakse, bet ir jābūt daudz saliedētākam Mm, šim pasākumam. Ārkārtīgi skumji, ka dalībvalstis turpina uzstāt, ka viņu ieguldījums Eiropas Savienības budžetā ir tāds mm, mainīgais rādījums, kas tad tiek mainīts atkarībā no tā, kā valstī tajā brīdī soks. Tas nav, mm, tas nav pareizi, ja valsts un valdība uzņems šāda veida attieksmi. Drīzāk tiem vajadzētu strādāt tā, lai tie nodrošinātu attiecīgos budžeta līdzekļus. Un tāpēc nāk lai ar ierosinājumu par tādu jaunu instrumentu, kura ietvaros varētu valstu budžeta deficitam pieskaitīt arī viņu attiecīgo daļu no šiem neapmaksātajiem parādiem un rēķiniem. Attiecīgi, tad komisija varētu to kopā iz, izvērtēt, tie kopā ir 25 miljārdi eiro, un tad varam skatīties tālāk uz stabilitātes un izaugsmes paktu, kur tad lūk šiem, nu, kā jau teicu, ieguldījumiem no dalībvalstu puses tiktu pie, ies, pieskaitīts attiecīgais tāds īpatsvars no šī kopējā parāda. Tas varbūt nedaudz izklausās tā provocējoši. Uh, bet mums ir jāizmanto visas iespējas, lai uzstātu uz to, ka ir nepieciešams beidzot nomaksāt šos rēķinus. Tāpat arī šeit izsaku tādu pozitīvu viedokli par investīciju plānu, ko kom Junkera komisija lika priekšā. Ne par to, ka, protams, nepieciešams ļoti uzmanīgi skatīties uz to, kā budžets tālāk izpaužas saistībās, ko mēs uzņemamies, uh, ir jāatbrīvo arī šie garantijas e, fondi, tā, lai būtu sasaistas starp saistībām, ko uzņemies, un budžeta finansējumu. Nu, lūk, tāds kopsavilkums no manas puses par šo atzinumu projektu, ko pats viens sagatavoja. Un vēl tāds pēdējais novērojums no manas puses – gribu teikt, ka dalībvalstis nāktu klajā ar papildus ieguldījumiem, lai papildinātu šo Junkera investīciju plānu, tas būtu vienkārši lieliski. Jo sankcijas, ko potenciāli var izrunāt kom komisija, tā gadījumā, ja tiek pārsniegta deficīta griezti, arī ir vērā ņemama lieta, un tam, protams, būs arī zināmas sekas. Un tas ietekmēs tieši investīciju plāna līdzfinansējumu nākotnē un jāpārliecinās, ka nav, nav šādu sankciju tā gadījumā, ja līdzekļi tiek tērēti investīciju plānu papildināšanai. Nu, lūk, tāds atzinums, ko lieku jums priekšā, un par to tad mēs varētu tagad īstenot pirmo viedokļu apmaiņu kā jau mm, gribu atgādināt, ka 5. februārī mums būs jāapspriež grozījumi. Ekon komiteja savukārt balsos par savu ziņojumu 23. februārī. Kur, kas vēlas izteikties? Mankas kungs. Ďakujem, pán predseda, za slovo. E, podporujem vaše názory, aj tie provokácie. Paldies, es atbalstu jūsu viedokli. Esmu nu, pārliecināts, ka jāiet šajā virzienā un mums ir stingrāk jāpieiet šim maksājumu jautājumam. Un atbalstu ideju par pievienoto vērtību un par elastību, ko jūs pieminējāt. Mums tiešām ir jāizveido uh, tāda piemērota sistēma šai jomā. Un vēl varbūt viens gribu piebilst kaut ko. Tātad uh, mums uh, Eiropas integrācijas nodrošināšanai nepieciešams atbilstošs finansējums. Tādēļ ir nepieņēmami, kā Eiropas integrācija tiek uh, upurēta deficītu problēmas uh, risināšanas labā. Un uh, tiek tagad apšaubīta gan Lisabonas stratēģija, gan šī stratēģija 2020 jautājums, vai mēs tiešām spēsim īstenot izvirzītos mērķus, nepalielinot nodokļu sloku pilsoņiem un nepalielinot dalību valstu iemaksas. Tādēļ ir jāreformē Eiropas Savienība, jāveido jauna arhitektūra, Eh, padarot Eiropas Savienību tuvāku pilsoņiem, vēlētājiem un arī Eiropas parlamentam ir jāmaina sava nostāja un tādēļ es aicinu šajā ziņojumā atbalstīt debats par jauniem pašu resursiem Eiropas Savienībā. Paldies! La parole est à M. Colmel. vārds Komā kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par šo ievadu izklāstu un paldies arī par uh, jūsu apņemšanos. Uh, jūs teiktajā bija daudz uh, pareizi, bet es tomēr vēlētos nedaudz iebilst. Uh, šeit ir runa par uh, ekonomikas politikas koordinēšanu un Mēs uzskatām, ka mums ir jādomā arī par eh, nacionālajiem budžetiem, un jūs sakat, ka šiem eh, budžetiem, gan nacionālajiem, gan Eiropas Savienības budžetiem, ir jābūt līdzsvarotiem. Bet, ja tas tā ir, tad kāpēc ir eh, tik daudz tendenci, kas iet pretējā virzienā? Mēs zinām, ka ir dažās dalībvalstīs ēnu budžeti vairāk vai mazāk, un ir arī tāda tendence, ka uh, valsts investīcijas netiek uh, ierēķināta parādu kvotā. Ir daudz tādu kā implicītu, jeb uh, skaidri neizklāstītu parādu. Un mēs visu to zinām, un mēs zinām arī, ka Pēdējo gadu laikā tiek daudz runāts par budžeta konsolidāciju, bet uh, soļi uh, šajā virsienā netiek spērti. Un, ja mēs runājam par fleksibilitāti, tad uh, man jāsaka, tad, kad mēs politiķi runājam par fleksibilitāti, tas nozīmē, ka mēs vēlamies atlikt parādus uz vēlāku laiku. Tas nozīmē, ka mēs vēlam iztērēt līdzekļus, kas nav mūsu rīcībā. Un tāpēc man ir E, jautājums. Jā, mums ir nepieciešama koordinācija Eiropas Savienības līmenī, bet mums ir jāapsver arī, cik daudz uh, koordinācijas uh, mums ir nepieciešams uh, budžetā un cik daudz mēs varam izturēt arī koordinācijas ekonomikas politikā mūsu uh, problēmas ir atšķirīgas. Protams, ka mums vienam, uh, ir, vienam otram ir jāpalīdz, tāpēc arī tāds ir Eiropas Savienības mērķis, bet mums ir jāatzīst, ka ir milzīgas atšķirības, un kad ir šādas atšķirības, mums tas ir jāatzīst, un mums ir jāparāda zinām fleksibilitāte, kas attiecīgi uh, dažos gadījumos ir jāņem vērā arī uh, Eirozonā. Paldies! Merci, madam. Paldies, Tomā kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Vēlos teikt, ka jums būs pilnīgs mūsu atbalsts par šīm prasībām pēc demokrātijas, ko jūs pieminējāt uh, savā ziņojumā un arī runājot par uh, Eiropas semestri, un jo īpaši runājot par daudzgad finanšu uh, plānu un mums ir zināmas demokrātijas uh, grūtības. Kas attiec uz daudzgadu finanšu plānu, es vēlētos, uh, lai mēs izmantotu nevis terminu vidusposmu pārskats, bet pēc vēlēšanu pārskats. Manuprāt, tas būtu demokrātiskāk. Atbalstam arī jūs jautājumā par pašresursiem, bet kas attiecas uz uh, budžeta uh, deficīta aprēķināšanu un to, ko jūs uh, nodēvējāt par provokāciju. Pat ja es neesmu pret provokācijām, bieži vien tās ir. Um, vērts apsvērt, jo tās var mūs uh, atmodināt savā mērā. Kas attiec uz uh, deficītu, tad uh, es vēlētos tad dzirdēt komisijas interpretāciju par stabilitātes paktu, jo pirmo reizi komisija ir atzinusi, mm, ka šīs aplēs šie uh, slavenie 3% nav piemēroti krīzes apstākļos, ka tā nav dogma, pie kuras mums vajadzētu pieturēties. Mums ir nepieciešams manevrēšanas iespējas, un, manuprāt, tas nav labākais veids. Proti tas, ka nesamaksātie rēķini tiek eh, iekļauti eh, budžeta deficīta aprēķinos. Es jūs atbalstu zināmā mērā attiecībā uz šo provokāciju, bet kas attiecas uz stabilitātes pakta interpretāciju, man tomēr šķiet, ka žēl darīt kaut ko tādu šobrīd, kad komisija Uh, atsakās no savām dogmām, kas uh, diezgan smagi ir gulšās uz mūsu pleciem pēdējo gadu laikā. Paldies! Paldies tagad, uh, Tom Kungs! Paldies priekšsēdētājiem! Lielas paldies referentam! Es vēlētos izteikties uh, savā dzimtajā valodā, jo esmu saņēmis šo dokumentu arī uh, savā dzimtajā valodā. Tā kā es darbojos arī ekonu komitejā, tad es vēlētos norādīt uz politikas koordinācijas trūkumu Eiropas Savienībā, un līdz ar to tas noved pie tā, ka mēs nereaģējam pietiekam saulaicīgi uz problēmām. Tātad mēs neīstenojam koordinātu politiku un no tā vairāk, visvairāk cieši investīcijas, gan publiskās, gan privātās. Savā dokumentā uh, jūs esat iekļāvis lieliskus uh, punktus. Um, tā skaitā jūs arī apsveicat šo Junker plānu. Jūs sakat arī, ka ir jāņem vērā uh, Eiropas kredītu ietekmi uz izaugsmi un citiem aspektiem. Un jūs sakat, ka investīcijas ir nepieciešams Eiropas um, ekonomikas nākotnē. Un šīs investīcijas, uh, to apjoms ir jāpārskata ne tikai ilgtermiņā, bet arī īstermiņā. Es iepazinos arī ar jūsu priekšlikumu, uh, kas parāds to, ka Eiropas investīcijas ietekmēs arī dalībvalstu budžetus. Protams, mēs priecāmies par Junkera plānu, bet uh, arī dalībvalstīm vajadzētu priecēties. Tātad uh, mēs vēlētos, lai arī dalībvalsts savos budžeta aplēsēs ņemtu vērā Junkera plānu. Paldies! Paldies par komentāriem! Mankis kungs par pašresursiem. Es atgādināšu, ka uh, Montīkungs ieradīsies uz mūsu sanāksmi 5. februārī, lai iepazīstinātu ar to, kāda ir situācija. Šobrīd vēl nav priekšlikumu. Bet ir skaidrs, ka tad, kad parlamenta eh, deputāti balsos par eh, nodokli attiecīgi, parlaments būs saņēmis šādas pilnvars un eh, tās būs milzīgas institucionālās pārmaiņas. Šobrīd mēs ne, nebalsojam par nodokļiem, un tas ir padomas rokās, proti finanšu ministru rokās. Un tāpēc arī mūsu uzdevums ir tik sarežģīts. Bet tas ir nopietns jautājums par pašu resursiem, un mums ir jācenšas vienoties par vienu bāzi, jo uh, nodokļu politika nav vienāda visās dalībvalstīs. Uh, nu, daži runā par oglekļu nodokli uz robežām. Jā, tas varētu būt viens no avotiem, kur mēs varētu smelties pašu resursus. Tālāk, kas attiecas uz ekonomikas politikas koordinēšanu, jā, protams, tā ir nepieciešama un tas ir milzīgs izaicinājums. Viena uh, valūta, kas ir visu ekonomiku uh, rīcībā, gan um, Grieķijas, gan arī Vācijas, kas ir tikas atšķirīgas. Bet mums ir jāsaprot, ka kopš tā brīža, kad mēs, uh, mums ir kopīgi šī te uh, monetārā uh, suverenitāte, lai mums būtu arī kopīga politika. Un mēs uzreiz pamanījām, ka ir valsts, kas izvairās no eh, noteikumu ievērošanas, un Eirozona nav tikus pienācīgi pārvaldīta. Tāpēc es esmu par patiesu pārvaldību. Es nedomāju, ka investīcijas būtu jāizslēdz no budžeta deficīta aprēķiniem, bet mums ir jāsaprot, kas tad sastāv šo deficītu jo Daļa līdzekļu ir līdzekļi, kurus dalībās aizņems, lai samaksātu par savu darbību. Un ja mēs e, izslēdzam šīs te investīcijas, kas patiesībā ir nelielas, tie ir 3%, tad mums ir jāņem vērā investīcija amortizācijas izmaksas, un tas šobrīd netiek darīts. Tātad par koordinācijas jautājumiem. Es ļoti, ļoti vēlētos, lai būtu vairāk e, koordinācijas. Tālāk par fleksibilitāti. To es saku atbildot Ankungam. Ja dalībās paredz īpašas iemaksas eh, pēc eh, Junkera plāna eh, īstenošanas sākums, tad mums būtu jāņem vērā, protams, šī palīdzība, jo šobrīd mēs saskaramies ar milzīgām grūtībām Eiropai ir grūtības gan izaugsmas jomā, gan nodarbinātības jomā, un tie ir ārkārtas pasākumi. Es neesmu par šiem 3%. Mēs tos aprēķinājām tāpēc, ka um, procentu likums savulaik bija 5%, un mums bija uh, deficīta robeža 60% no IKP, un tāpēc arī bija šie te 3%. Tāpēc man liekas, ka tie tika izraudzīti. Uh, bet 3% ir uh, ekstremāla situācija, un mērķis jau ir uh, līdzsvarots budžets, un uh, labākajā gadījumā arī budžeta pārpalikums. Bet šie 3% šķita pareizais veids, kā nodrošināt budžeta disciplīnu. Ja jums ir 3%, tas ir labi, bet ja mēs paraugamies, ka inflācija ir gandrīz izzudusi, tad deficīti tikai palielinās. Tomā kundze, paldies par jūsu atbalstu. Es domāju, ka te vieta noteikti dažiem grozījumiem, ko es arī piedāvāšu. Jā, labprāt, pēc uh, vēlēšana pārskats un attiecīgi piecu gadu ietvars. Pat ja ietvars varētu būt uh, diezgan ierobežojošs, un uh, tas mums liktu piemēroties situācijai un konjunktūru. Tālāk par uh, deficīta aprēķiniem. Nu, mērķis jau nav sankcionēt, bet ja jūs būtu Standard Poor's vai uh, Moody's pārstāvs, apre, uh, izvērtējot kādas dalībvalsts ekonomisko situāciju, jums būs jāņem vērā uh, Eiropas Savienības uh, nesamaksātie rēķini. Un tas priekšlikums, ar kur es nāku uh, klajā, ir izmantot to, kas notiek 2014. gada beigās, um, tātad izmantot šos līdzekļus, kas tiek iegūti no uh, soda naudām, lai samaksātu nesamaksātos rēķinus. Tonkungs par koordināciju es pilnībā piekrītu. Kas attiec uz uh, šo aprēķinu parāda aprēķinu. Es vēlētos gluži vienkārši tad, kad komisija izvērtē katras valsts situāciju, viņi varētu pierēķināt uh, katras dalībās daļu uh, nesamaksātajos rēķinos. Jā, jūsu uh, priekšlikums ir tāda kā pātak, bet es vēlētos, lai mums te būtu arī burkāns. Uh, lai dalībās labprātāk iemaksātu šīs iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Es domāju, ka ir nepieciešams līdzsvarots priekšlikums šajā virzienā. Nu, ja jums ir šāds eh, burkāna grozījums, es to ar prieku izskatīšu. Bet eh, tās ir tās pašas dalībās, kas ir vienojušās par fiskālās disciplīnas paktu un kas vēlas arī nodrošināt monetāro suverenitāti. Tātad mums ir jā, jāizpēc tāda kā acu aizmālēšana. Mums ir jādomā par šiem jautājumiem nopietnāk, jo tad, kad uh, mēs domājam ar vēsprātu, mēs pieņemam pareizos lēmumus. Tāpēc nenolieksim realitāti un būsim drosmīgi. Māņkas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdāt. Es jums pilnībā piekrītu, runājot par nākotni. Varbūt mēs to varētu eh, sagatavot rakstiski, tā tad varētu būt eh, tāds kā melnais saraksts. Un vēl viens komentārs par pašu resursiem. Mm, Komisija ir darījusi visu, kas ir tās rīcībā, un šobrīd tikai parlaments vai padomu kaut ko var darīt. Tāpēc es vēlētos, lai mēs papildinātu ar teikumu sakot, ka mēs jau pie šī jautājuma strādājam, un ka tas nav izslēgts. Paldies! Jā, mēs pie tā strādāsim. Vispirms jau 5. februārī. Un tagad, cienījamie kolēģi, sāksim balsot. Un vispirms par 14. punktu darba kārtībā. Eiropas komisijas un Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojums Eiropas parlamenta. Referents ir Taranda kungs. Ir pirmais grozījums. Referents pār, kas pār? Pieņemts. Kas pret? Es tomēr pavaicāšu. Neviens neiebilst, neviens neturās. Septītajā punktā otrais grozījums Pi par pirmo daļu. Tarant kungs par, kas par? Paldies, kas pret? viens pret, atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Tarankungs par, kas par? Pret. Trīs pret četri. Atturās. Viens. Pieņemts. Trešā daļa. Tarankungs par, kas par? Pret pret. Eh, tad personāla balsojums, sākam balsot. Scrutin est clos. Beidzam balsot. Nē, būs jābalso vēlreiz.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 C'est clos. L'amendement est adopté. Pieņemts. Astotais punkts, trešais grozījums divās daļās. Pirmais, pirmā daļa par Tarankungs par, kas par? Paldies, pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa Taranda kungs par, kas par? Pret. Atturās pieņemts. Devītais punkts, ceturtais grozījums. Taranda kungs par, kas par? Al. Skatājiet, uvēr. Tad balsosim uh, elektroniski, sākam balsot. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 balsis par, 7 pret, 3 atturās. Par visu grozīto dokumentu. Ah. Qui souhaite prendre la parole? Kurš vēlas izteikties? Likungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos vien informēt, ka uh, otrs referents, kas ir atbildīgs par citu iedaļu, priekungs nav saņēmis informāciju par šiem grozījumiem, un paužot arī viņu viedokli, un, protams, arī manu viedokli, uh, Mēs nevaram izlemt jautājums, kas saistīta ar 2016. gada budžetu tikai vienā atzinuma projektā, kas attiec uz 2013. Eh, gadu. Tāpēc būtu labi, ka mēs atsaucam šo uh, punktu, jo pretējā gadījumā mēs visu sajauksim. Nu, nezinu, ko par to domā citi. Mais le vote a eu lieu, ah, monsieur. Bet mēs jau nobalsojam, saka priekšsēdētājs. Jā, tāpēc es vēlējos to paskaidrot. Mēs tagad visu sajaucam. Mēs nevaram izlemt jautājumus, eh, kas saistīti ar 2016. gada eh, budžetu, ar šo atzinumu, kas ir par 2013. gada budžetu. Jā, turpin priekšsētājs ņemsim vērā jūsu teikto, bet mēs esam balsojuši Un eh, no balsošana tagad mēs eh, balsosim par visu dokumentu kopumā. Personā balsojums. Sākam balsot. Skatāj klū. Beidzam balsot. Le texte est adopté par 27 voix. 27 pār 2 pret 3 atturās. Pieņemts. Tagad Eiropas Savienības tiesība aizsardzības apmācības aģentūra, SEPAL, Gajerkungs. Standby. Tro, trešais grozījums. Eh, referents pār. Kas pār? Personāla balsojums. Sākam balsot. Skatāju klūp. Beidzam balsot. Pieņemts 18 par 13 pret. Ceturtais grozījums, 24. punkts, referents pār. Kas pār? Pret. Pieņemts un par apsvērumiem. 12. apsvērums, pirmais grozījums, referents par kas par. Pret. Atturās. Pieņemts. 15. apsvērums, otrais grozījums, referents par kas par. Tas ir mutisks grozējums. Vai tas atkrīt? Ah, je dois le lire. Man tiek teikts, ka tas ir jānolasa. Aicina komisiju izsniegt vispārēju analīzi par administratīvo sadarbību starp Eiropas Savienības aģentūrām un kur šāda veida um, sadarbība varētu radīt sinerģiju nākotnē. Referents ir par. Kas par? Paldies. Pret. Atturās. Un tagad par visu dokumentu kopumā. Kas par? Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ah, on, on me dit qu'il y a un... Man tiek teikts, ka no EPP ir viens deputāts par daudz. Est-ce que, est que l'ajustement a été fait? Vai jūs beidzāt eh, nepieciešamo pielāgošanos? Pieņemts. 17 par 13 pret 4 atturējušies. Tagad nākamais Taranta kunga dokuments. Atzinuma projekts par padomes eh, lēmumu ilgspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Senegālu. Un attiecīgā protokola īstenošana. Un te grozījumi nav. Kas par? Personāla balsojums. Beidzam balsot. Un vote sur l'accord. Vispirms par nolīgumu. Un vote sur euh, l'accord. Tātad vispirms jābalso par partnerattiecību nolīgumu. Kas par? Referents ir par. Paldies, kas pret? Neviens, neviens arī neaturās pieņemts. Un par visu uh, Tarantkunga atzinumu personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit trīs nobalsojuši par. Maintenant, nous passons au, au 17. Tagad 17. Runa ir par te prēkungs sagatavo dokumentu par um, maksājumu pārnesumu. Runa ir par līdzekļiem, kas bija pieejami atsevišķās kategorijās 2014. gada beigās, un mums ir jāsagatavo atzinums, kas ļaus nosegt daļu nesamaksāto maksājumu un panākt virkni kopīgu mērķu. Jūsu rīcībā ir šis dokuments. Alī kungs, kas pārstāv deprēkungu, vai jums būtu kas sakāms? Jūsu rīcībā ir dokuments. Teksta. Um, redakcija attiec uz 36 uh, um, budžeta pozīcijām. Ir um, piecas kategorijas, un runa ir par uh, vēl atlikušajām vajadzībām 9 miljonu eiro. lai pabeigtu Eiropas zivsaimniecības fondu, 564,3 miljonu kohēzijas fondu pabeigšanai un 7,1 miljonus darbību un programmu pabeigšanu atgriešanās bēgļu un migrācijas plūsmu jomā. Vēlējos vien papildināt, ka saskaņā ar to, ko mēs esam paturējuši kā budžeta komiteja, es domāju, ka resursu pārnešana uz kohēzijas fonda pabeigšanu ir lielisks panākums no abušu viedokļa. Paldies! Kas par šo priekšlikumu? Paldies, pret. Neviens neaturs un neiebilst, tātad pieņemts. Tālāk 19. Citas iedaļas. Holmējers kundze ir atbildīgā. Particulière. Nous avons terminé. Et on termine pratiquement dans les temps. Līdz ar to esam gandrīz pabeiguši visu savu laicīgi. Pārtrauksim darbu, lai to atsāktu šo pēcpusdienu pulksteni 15 kad mums būs uzklausīšana ar Georgievas kundzes un Katainen kungu līdzdalību par Junkera plānu. Par DAB numur viens, kas ļauj īstenot Junkera plānu, tātad uh, grozītais budžeta projekts, un ar to visu mūs iepazīstinās Georgievas kundze. Tātad sanāksme sāksies pulksten 15. un pēc budžeta uh, komitejas sanāksmes, šeit pat notiks arī koordinātoru sanāksme.